kārtību. Mums ir seši rezolūcijas priekšlikumi par Ugandu, par uh, homoseksualitātes aizliegumu likumos. Mums ir kopīgais rezolūcijas priekšlikums, ko ir iesniegušas sešas politiskās grupas un kas tādēļ aizstāja pārējos rezolūciju priekšlikumus. Uh, balsosim par sesto punktu orinālajā tekstā. Kurš piekrīt? Kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Balsosim par astoto punktu orinālajā tekstā, kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Vai visiem bija skaidrs, ka mēs runājam par astoto grozījumu? Tas nozīmē, ka tas ir pieņemts eh, ar 37 par. Tagad balsosim par F punktu, kurš piekrīt, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Balsosim tātad par visu rezolūciju. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta 60 balsojuši par, 3 pret un 2 atturējušies. Saskaņā ar darba kārtību tagad mums ir jābalso par septiņiem rezolūciju priekšlikumiem par Azerbaidžānu, par vārdu brīvību Azerbaidžānā. Vispirms balsosim par uh, eh, EFD politiskās grupas uh, rezolūciju. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tagad balsosim par kopīgo rezolūcijas projektu, ko iesniegušas sešas politiskās grupas. Vispirms balsosim par septīto punktu, kur mums ir iesniegts mutisks grozījums. To iesniedz Andrikienas kundze. Lūdzu, kolēģi. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Tautas partijas grupas vārdā es iesaku šādu mutisko grozīju septītajā punktā. Mēs gribam aizstāt vārdus nožēlo Azerbaidžānas varas iestāžu lēmumu. E ar aicina Azerbaidžānas varas iestādes atjaunot radio pārraides licences vairākiem starptautiskiem uh, radio pārraidītājiem un tā tālāk. Vai ir kāds iebildums pret šo mutisko grozījumu? Ja nav, tad eh, balsosim par septīto punktu. Ar šo grozījumu. Kurš par? Pret? atturas. Līdz ar to esam pieņēmuši šo uh, punktu. Kurš balso par visu rezolūcijas projektu? Pret? Atturas. Līdz ar to arī šī rezolūcija ir pieņemta. Tādējādi balsojums ir beidzies. Es vēlētos jums uh, paziņot, ka kāds advokāts uh, polijas eh, deputāta vārdā ir ieteicis, ka ir jāatsauc. Marka Gnastija eh, imunitāte saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamentu, un šis pieteikums ir iesniegts juridisko lietu komitejai.